aktu īstenošanu. Vēlos dot vārdu ziņotājam. Lūdzu, Vanda Kampkungs. Dank u zeer. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, vēl pateikties eh, ēnu referentiem, kolēģiem un visiem tiem, kuri ir piedalījušies darbā pie šā ziņojuma. Sirsnīgi viņiem pateicos, eh, darbs ir bijis liela apjoma, ir iesniegti bijuši 603 grozījumi un, protams, nebija viegli nonākt pie tāda uh, saskaņota dokumenta ziņojuma, bet tas mums eh, tomēr ir izdevies. Vēlos pateikties Eiropas Tautas partijas grupai un citām politiskām grupām par eh, labo sadarbību. Tālāk par balto grāmatu, ko mm, prezentēja komisija. Sākumā vērtējums bija ļoti rezervēts, nav it kā ierosināt nekāda jauna, uh, radikāli jauna politika un nekādi it kā īpaši interesanti pasākumi, bet uh, šis uh, starp posmu novērtējums uh, Uh, kas parādās ik pēc četriem gadiem, nevienmēr uh, prasa radikālu uh, politikas mājiņu. Mums ir nepieciešama politikas ilgtspējība. Nīderlandē bez transporta viss apstājas. Transports ir ļoti svarīgs Eiropas ekonomikas attīstībai šā. Jā, nozarē strādā simtiem tūkstoši uh, cilvēku, to mēs nedrīkstam aizmirst. Tāpat laikā šai nozarei ir jākļūst ilgtspējīgākai. 24% emisiju rodas transporta nozarē, 29% emisiju rada enerģētikas nozare. Un ilgtspējība ir nevis apdraudējums vai ierobežojums, bet gan iespēja. Ir nepieciešams inovācijas transporta nozarē, tās ir jāizteno turpmāko 10-20 gadu laikā. Un uh, attiecībā uz šo starp posmu pārskatu šeit jāvērtē vairākas lietas, tātad uh, intermodalitāte kurai vajadzēja nodrošināt uh, to, ka vairāk tiek izmantoti vilcieni transportā, nevis uh, uh lidmašīna, diemžēl šī pārēja nav izdevusies, jo ir uh, vai ir jācenšas panākt, lai pa dzelzceļu tiktu pārvadāts vairāk pasažieru un vairāk kravu. Uh, un lai dalība valstis un Eiropas Savienība veiktu lielākus uh, ieguldījumus dažādu transporta veidu īstībā. Ir nepieciešams inovācijas, ir nepieciešams attīstīt viedās transporta sistēmas, tāpat jādomā par elektronisko biļešu vienot sistēmas ieviešanu līdz 2020. gadam Tāpat ir izteikti priekšlikumi plašāk attīstīt uh, transportu pilsētā, bet par šiem jautājumiem vairāk runās mani kolēģi. Uh, va, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Eiropas komisijas vārdā uzstāsies kol, komisāra Violeta Bulca priekšsēdētāji, godotie deputāti. Vispirms vēlos pateikties referentam Vande Kampakungam un ēnu referentiem un visam Eiropas parlamentam kopumā par uh, jūsu ieguldījumu uh, darbā pie Baltās grāmatas īstenošanas. Mēs uh, strādājām ar transporta komiteju pie šā jautājuma jau kopš pagājušā gada nogales, un tas, ka ir iesniegt 600 grozījumu, liecina par parlamenta lielo interesi par šo jautājumu. Un uh, šis ziņojums tiek sagatavots īstajā laikā. Es vēlētos komentēt septiņus konkrētus punktus jūsu ziņojumā. Tātad daudz modalitātes attīstība un e, visu minēt, jūs ziņojumā minēto transporta veidu attīstību. To mēs atbalstām, mēs atbalstām uzlabot tīkla nosacījumus ārējo izmaksu, iekšējo izmaksu, ārējo izmaksu internalizāciju, godīgu konkurenci starp dažādiem transporta veidiem. Otrakārt, modernā infrastruktūra. Šajā jomā komisija ir sasniegusi ievērojamu progresu. TNT koridori ir definēti un radīts instruments Eiropas savienošanai. Tie ir lielākie panākumi pēdējo gadu laikā. Tāpat uzskatu, ka arī transporta projekti būs liela ieguvēja no Eiropas strateģisko investīciju fonda. Nākamais - transporta ilgtspējība. Šajā jomā komisija ļoti aktīvi darbojas. Šeit ir runa par oglekļa izmēšu samazinājumu un arī negatīvās ietekmes uz vidi samazinājumu, kā piemēram eh, trokšņa samazinājumu Protams, šeit ir jāstrādā vēl vairāk, bet mums nevajag atbalstīt tādus risinājumus, kas nav pieskaņot vietējiem apstākļiem. Ceturkārt, digitālie risinājumi. Mēs piekrītam, ka ir jāuzlabo uh, ceļojuma informācija un jāattīst integrētas biļešu sistēmas. Bet es piekrītu arī daudzām interesētām pusēm, ka mēs nevaram vienotu risinājumu uzspiest Eiropas Savienības līmenī. Mums ir jānodrošina informācija un jāļauj uzņēmējiem pašiem rast risinājums, kas atbilst uh, klientu prasībām. Mums jāizstrādā regulējums un standarti, lai nodrošinātu to, ka rodas jauni pakalpojumi, kas dod pievienoto vērtību. Priekšsētātāji, godātie deputāti. Jūsu ziņojumā ir prasīts piektais elements novietot cilvēku transporta politikas centrā, un tam es pilnībā piekrītu. Es esmu pārliecināta par to, ka transportam pirmkārt ir jākalpo sabiedrības interesēm. Eh, Uh, tad pasažieru pārvadājumi, jānodrošina kravu pārvadājumi, un uh, tas ir arī visu mūsu iniciatīvu centrā. Sestais punkts ir sociālajie jautājumi. Šeit situācija nav apmierinoša. Junkeru komisija pievērš lielu uzmanību, uh, lai uzlabotu darba apstākļus, attīstītu prasmes un lizinā, mazinās sociālo nevienlīdzību šajā jomā vienotajā tirgu, un es piekrītu tam, kas ir teikt ziņojumā par šo jautājumu. Un septītkārt, uh, konkurēt spējīgāks un efektīvāks transports. Diemžēl joprojām pārstāv daudz šķēršļu um, Eiropā vienotā transporta tirgus uh, veiksmīgai darbībai, un mēs uh, strādājam par pie tā, lai likvidētu šos šķēršļus un pēc tam, lai augstos standartus varētu arī eksportēt uz citām valstīm. Un noslēgumā gribu uh, norādīt arī, ka jūsu ziņojumā ir runa par vienu no galvenajiem trūkumiem mūsu pašreizējā politikā, proti, ka tā netiek pienācīgi īstenota. Un šajā jomā ceru varēsim ciešāk sadarboties, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienības tiesību akti ir pēc iespējas skaidri un vienkārši un eh, galveno uzmanību varētu pievērst to ieviešanai. Tagad esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus un viedokļus par to, kā virzīties uz priekšu Eh, mūsu darbs nekad nebeidzas, un esmu apņēmības pilna cieši un konstruktīvi sadarboties ar jums visā manu pilnvaru termiņā. Paldies! Komisārs kundze, tagad ir laiks runāt runātājiem politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs tāds partijas vārdā būs Markus Pīpers. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. Ziņojums sniedz daudzas labas norādes eh, spēcīgākai starp modulārai savienošanai un uh, transnacionālu satiksmes savienojumu vērtības palielināšanai. Teorētiski viss ir ļoti labi, dāmas un kungi, vai transporta sektoram šodien patiešām ir uh, pietiekama politiska uzmanība, daudziem transporta ekonomika ir kā tāda slaucama govis Eiropā. Tur vienmēr rodas jaunas idejas par to, kādas nodevas jāmaksā, ir vides mērķi, un eh, uzskat, tiek uzskatīts, ka jānoregulē ir arī piepilsētas attieksme. Ne jau tikai regulējums, runa arī par finansēm, kur mēs šodien būtu, ja, ja degvielas eh, nodevas. Uh, automašīnu nodevas, ja tās būtu tiešām nonākušas investīcijās transportēm, bet nebūtu izmantotas kaut kam citam. Eiropas komisijai arī ir zināms par šo nepareizo finansējumu izmantošanu, kādēļ Eiropas komisija eh, atņēma no ārkārtīgi svarīgās EISI programmas līdzekļus un eh, droši vien arī padomas prezidentūras eh, laikā parādīsies sarežģītas problēmas. Ir ļoti minimāls finansējums transnacionālajām infrastruktūrām. Un, ziniet, eh, nākamā neformālā transporta ministru sanāksme 8. oktobrī. Tās nosaukums ir eh, ritenis kā transporta līdzeklis. Es domāju, ka Eiropas transporta politikai ir tomēr citi akcenti Lieliski šajā ziņojumā ir aprakstīti kolēģis Vins, Vims Vandekams to ir izdarījis. Mēs vēlamies tādu infrastruktūru uzņēmumiem, lai mēs eh, globālajā konkurencē nebūtu zaudētāju lomā. Lies paldies! Uh, Jā, lies paldies! Sociāls un demokrāta vārdā. Klaudija Tapardēvs kundze. Oski. Two minutes, please. Take a floor. Lūdzu, tagad jums ir iespēja izteikties. Panie przewodniczący, szanowni... Zlotowsko kungs, cienījamie kolēģi, ja mēs vēlamies radīt kopīgu transporta jomu Eiropā, tad mums ir jāatzīst, ka tas ir sarežģīts uzdevums. Ja mēs vēlamies gūt panākumus, tad mums ir vajadzīgs precīzs rīcības plāns mums ir eh, jādefinē mērķi un situācija. Baltā grāmata par transportu šāds plāns ar abi ambīciju līmeni, bet eh, mēs pieņēmām šo stratēģiju tikai pirms gada, un mēs varam redzēt, ka tas ir viss ir aizkavējies attiecībā uz eh, mērķu ieviešanu. Daži no mērķiem nav reāli. Tie ir ambiciozi. Es šeit runāju uh, par fosilo degvielu um, aizliegumu transporta uh, sektorā. Tas bija pārāk ambiciozi. Un tagad mums ir uh, Baltijas grāmatas pārskatīšana, un uh, mums ir jāskata, kādas ir šīs problēmas. Integrācija transporta sektorā, tam visam ir jābūt no pašiem pamatiem. Mums ir jāuzsver, ka Trans Eiropas transporta tīkli šādi proje projekti kā TNT ir ārkārtīgi būtiski un ir nepieciešams uzlabot Eiropas transporta integrāciju. Un ja mēs vēlamies eh, palielināt eh, transporta pieejamību perifērijās, mums ir vajadzīgi tīkli un tam vajadzētu būt vissvarīgākajai prioritātei nākamajos gados mūsu politikā. Otrakārt, bātā grāmata nepietiekam atsaucas uz pilsētu mobilitāti un pilsētu transportu. Tur, piemēram, nav runa par kāršēringu, eh, par automašīnu kopēju izmantošanu. Tas ir strateģisks dokuments, un šādi svarīgi jautājumi nedrīkst atstāt novārtā. Ja mēs runājam par transporta sektoru nākotni, mēs nedrīkstam aizmirst šajā sektorā nodarbinātos. Dažas dalībvalstis uh, vēlas aizsargāt eh, tikai savus uzņēmumus un eh, vēršas pret eh, ekonomikas, ekonomikas brīvu mobilitāti Eiropā. Es atbalstu faktu, ka referents vēlas sasniegt pareizo līdzsvaru starp starptautisko tirgu un darbinieku sociālo tiesību aizsardzību. Ceru, ka komisija ņems vērā komentārus un arī cits komentārs, kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Tādēļ varētu ieviest veiksmīgu šo politiku. Jā, nākamais. Lūdzu, runājiet, jums piešķirtu runāšanas laiku, neilgāk. Nākamā runātāja Klaudija Tapadēls kundze, divas minūtes. Lies paldies priekšsēdētājiem. Kolēģi, komisārs kundze urbanizācija, demografiskās pārmaiņas mūsu sabiedrībā ir, eh, tas viss eh, maina skatu uz to, kā transporta pasākumi darbojas. Un eh, četrus gadus atpakaļ pieņemtie pasākumi, kas ir noteikti Baltijā grāmatā, ir jāpārskata, ir jāveida, jāveido kopīga transporta politika un jāsniedz ir atbildes uz eh, tām vajadzībām, kas ir eh, pasažieriem, jāsniedz attiecīgi pakalpojumi. Lai to izdarītu, mums, mūsu diskusija centrā ir jāizvirza cilvēks pasažieri. Tādēļ ir jāstrādā visos transporta sektoros, ir jāievieš minimālie standarti, kas attiecas uz uh, Mums ir jāņem vērā arī sociālai aspekti. Jā, nākamajā transporta sistēmā nedrīkst veidot eh, šķēršļus, jāveido tas ir ilgspējīgi. Mums ir vajadzīga gan eh, fiziskā infrastruktūra, gan arī digitālā infrastruktūra. Mums ir jākoncentrējas uz starpsavienojamību, it īpaši pierobežu rajonos un arī citos Eiropas Savienības reģionos lai pasažieru un pakalpojumi patiešām varētu cirkulēt efektīvā veidā. Investīcijas šajā jomā tam ir ievērojama ietekme arī uz reģionālo kohēziju. Tam ir jānovērš trūkumi, uzlabot urbanizāciju. Ir jādomā arī par publisko transportu Katru dienu šeit nāk saskarties ar negatīviem transporta aspektiem. Arī gaisa kvalitāte un uh, transporta sastrēgumi šeit veido šķēršļus. Informācija, aktuāla informācija mums palīdzēs sasniegt uh, mērķus un veidot uh, ilgspējīgu transporta politiku. Tas novadīs pie tādas attīstības, kas nāks par labu arī turistiem un uzlabos eh, servisu kvalitāti arī turistiem. Tagad daudz grupas vārdā. Gaisnība Maisner. Paldies, priekšsādātāji! Cienījamies kolēģis un kolēģi, komisārs kundze, patiešām ir tā, ka transports eh, ir eh, tiešām par zemu novērtēts. Es to arī tā saskatu, kaut arī ikdiena transports bieži vien nebaz nedarbojas. Transports ir mugurkaus iekšējā tirgu. Kad mēs padomājam, ka mēs kaut ko pasūtam internetā, mēs vēlamies, lai 24 stundās tā tiktu piegādāts, bet transports nav iespējams. Mēs katru dienu ejam iepirkties, vēlamies svaigu preci, arī tas bez transporta nav iespējams. Nevar aizvest atkritumus. Uh, jo mobilitātē jābūt. Principā mobilitāte ir viens no pamatiesībām cilvēkiem Eiropā, un arī tā, cik transporta līdzekļi. Tas ir tā, ka mēs, piemēram, eh, piemēram, ir pēdējā laikā bijis šāds metroplāns, kas sasaista uh, visas eh, pilsētas Eiropas svarīgais TNT izskatās lieliski. Tas ir tieši šī Eiropas doma, kāda mums ir nepieciešama. Proti, lai cilvēki var eh, tirgoties pēc iespējas uz robežām, bez sastrēgumiem, bez jebkādām šķēršļiem. Tas ir mērķis, kas ir nepieciešama, nepieciešama nauda, tam nauda ir paredzēta budžetā, tas viss ir pareizi. Lai šo mobilitāti panāktu cilvēkiem un, tra un preču transportiem, mums ir vajadzīgi visi transporta veidi. Mums ir vajadzīgi gan dzelzceļš, gan arī sauszemes ceļš, gan arī kravas mašīnas, kuģi un arī riteņi, tas viss ir nepieciešams, un tam jāspilda ar arī kritērija, tam ir jābūt pēc iespējas tīrākam, tam jābūt pēc iespējas drošam, un tam jābūt pēc iespējas labi sasniedzamām visiem cilvēkiem, vai nav, kur viņi dzīvo un vai eh, viņiem ir ar invaliditāti vai nē, un tam visam jābūt ir godīgam attiecībā uz konkurences situāciju, bet arī attiecoties uz eh, labiem noteikumiem darbā un arī runāja par pasažieru tiesībām. Tas ir vesels komas, par ko šeit ir runa. Tagad ir eh, vidustermiņa pārskats un vesela virkne aspekti vēl ir jāuzlabo, un ja mēs uzlabojam, tad mums jāparaugās, ka mums jāraugās uh, līdzsvarot uz visām jomām, gan izmantotiem, gan arī piedāvātājiem, lai mēs to darām eiropiski. Un es gribētu šeit skaidri pateikt, ka mēs, piemēram, gaisa satiksmē mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Mums vajadzētu starp Angliju un Spāniju uh, arī šajā konflikta jautājumā atrast arī mirikrisinājumu cilvēkiem Eiropā. Paldies! Vajadzētu tiek uzskāba jābūlā. Paldies, Gojas NGL vārdā. Mārja Kilonenes kundze, uz divām minūtēm jums lūdzu vārds. Kiitoksia, arvoisa puhemies, va komission jä... Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es vēlējos sirsnīgi pateikties Vande Kampa kungām par ļoti profesionāli sagatavoto ziņojumu. Un uh, uh, tas atspoguļo transporta komitejas uh, atbalstīto politiku. Var jautāt, vai prese vispār informē cilvēkus par eh, to, ko mēs lēmjām par transporta politiku. Dažkārt rodas iespējas, ka viss tiek darīts tikai, lai saglabātu tradicionālo operātoru pozīcijas, bet neno, mēs necenšamies nodrošināt lētāku visiem pieejamu transportu. Mēs aizmirstam cilvēku, kam jābūt visa centrā. Un mums ir jāaicina, lai nozars pārstāvi noskaidrot, kādas ir reālās vajadzības. Būtībā infrastruktūra ir tikai neliela daļa no transporta sistēmas. Daudz svarīgāks ir tas, kas notiek uh, uz šīs infrastruktūras. Mums ir jārod jauni uh, risinājumi. Patiesībā uh, iznāk, ka vieglāk ir izbūvēt tuneli cauri kalniem nekā izveidot uh, tādu regulējumu sistēmu, kas nodrošina patērētājiem draudzīgus pakalpojumus. Būtībā mums būtu vajadzīgi nevis ekskavātori, bet gan papīra sasmalcināmās mašīnas, lai varētu aktīvi rīkoties. Paldies! Zaļo grupas vārdā Bas Eikhauts. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos sirsnīgi pateikties kolēģim Vinā, Vimam Vande Kampam par izcilo sadarbību, kā jau viņš norādīja, ka mums, mēs nevēlamies tādu kompromisu pilnu pelēku dokumentu, bet mēs vēlamies, lai šis dokuments tiešām apspēj atspoguļot mūsu idejas, un tas ir arī izdevies. Protams, šis dokuments nav pilnībā zaļš, jo zaļajiem vēl nav vairākuma šajā parlamentā, bet šeit iezīmējas mūsu viedoklis un. Uh, šajā ziņojumā ir norādīts, ka daudz kas ir jāmaina, ka šī modālā pārēja uh, no eh, aviācijas transporta uz dzelzceļu transportu un upju transportu, diemžēl, joprojām nav panākta, un tādēļ ir jānoskaidro, ko Eiropas komisija ir iecerējusi darīt, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, lai atvērtu tirgu, jādomā arī par sociāliem aspektiem, un, manuprāt, Eiropas komisijai ir uh, jāaktivizējas, jāiesniedz konkrēti priekšlikumi, jo, diemžēl, šādu priekšlikumu šobrīd trūkst, un mūsu ziņojumā ir prasīts, lai komisija iesniedz šādus priekšlikumus, un lai pēc gadiem varētu teikt, ka transports ir uz pareizā ceļa. Paldies, tagad EFDD grupas vārdā Lūngrēn kungs. Paldies, priekšsēdētāji pirms gada es sāku strādāt Eiropas parlamentā, joprojām dzirdu par dažādām problēmām, kas saistīts ar transporta nozari, bet būtu jāpanāk tas, lai likumdošana ļautu mums beidzot veikt pasākumus. Tagad komisija veic šo izvērtējumu par to, kas ir noticis, kas ir izdarīts, un šeit it kā viss ir ļoti eh, labi novērtēts, bet manā valstī ir notikusi protesta demonstrācija. Beidzot ir jāmaina likumdošana. Ir uh, Labi, ka tiek runāts par sociāliem jautājumiem, ir jānovērš sociālais dempings un negodīga konkurence. Mēs rosinām komisiju veikt pasākumus, lai cīnītos pret uh, algu dempingu. Mēs vēlētos, lai beidzot kaut kas tiktu darīts, lai šajā sektorā nodrošinātu godīgu konkurenci. Paldies! uh, Eiropas nācijas uh, neatkarības grupas vārdā Arno Tūkuns. Priekšsēdētāji kungs tagad nu, tiek runāts par dažādām rekomendācijām, it kā lai cīnītos pret uh, Uh, klimatu pārmaiņām un uh, uzlabot ceļu satiksmes drošību, bet patiesībā galvenais mērķis ir stiprināt Eiropas birokrātiju uz dalību valstu rēķina. Tāpat ir nožēlojami tas, ka atkal ir paredzēts uh, Uh, papildus finansējumu piešķirt no publiskiem līdzekļiem. Par to visu būs jāmaksā nodokļu maksātājiem dalībvalstīs un arī francūžiem. Tāpat iebilstam pret Eiropas Savienības uzspiesto dzelzceļu tirgus atvēršanu. Tāpat ir grūti pieņemt to, ka Eiropas parlaments atļaujas dalību valstīm diktēt ceļu satiksmes drošības normas, kas arvien vairāk ierobežo pilsoņu brīvību. Visu minēto iemeslu dēļ jūs saprotat, ka es balsošu pret šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Luisam de Grandesam Paskalam. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze, godātie kolēģi. Transporta politika ir ļoti svarīgs elements iekšējā tirgus darbībā un uh, teritoriālās kohēzijas nodrošināšanā. Ir jādomā par to, kā uzlabot visu transporta veidu darbību, nodrošinot brīvu konkurenci, lai veicinātu dažādu uh, Uh, transporta veidu sadarbspēju, tāpat jādomā par ārējo izmaksu internalizāciju, par deg, fosilā kurināmā izmantošanas uh, samazināšanu, par uh, kopīgi izmantotiem transporta līdzekļiem. Ir Eh, daudz svarīgu elementu šajā ziņojumā un cerams, ka balsojumā šie ierosinājumi gūs atbalstu. Tomēr ir arī noteikti trūkumi šajā ziņojumā. Uh, Gibraltārs jautājums nekad nav šeit trā, bijuši aviācijas ku, eh, darbības traucējumi. Vienmēr ir dialoga veidā iespējams rast risinājums. Ir nepieciešams dialogs starp Spāniju un apvienoto karalisti, un tā ir jārīkojas nevis eh, ministru padomē ir eh, kaut kas jāuzspiež citiem. Paldies, Artukungam vārds. Cienīto priekšstādā kungs, komisārs kundz, kolēģi, sākumā vēlos pateikties visiem iesaistītiem, sākumā referentam Vignam Vanderkampam, mūsu ēnu referentē Klaudijai, tāpat Telis kundzei. Un tas tiešām bija lielisks darbs, vairāku nedēļu garumā, konstruktīvs un pat uh, bija emocionāls diskusijas, kuras šodien labi varēsim noslēgt. Šeit, kad 3, 5, četrus gadus pēc eh, Baltās grāmatas eh, pieņemšanas vēlos pieminēt to, ka tie mērķi, kurus eh, sev uzstādījām, kas bija ambiciozi, ka kaut gan esam uz pareizā ceļa, nesam to sasnieguši. Piemēram, runājot par ceļu transportu pārlikšanu uz dzelzceļu, kā pārvadājumu, kas ir tālāk par 3 500 kilometriem tiek pārlikt uz dzelzceļu. To, šo mērķi mēs tas nesasniedzām. No 2008. līdz 2011. gadam vidusmērā uh, ceļu satiks, uz ceļiem transportētie pārvadājumi bija apmēram 80% un uh, uz dzelzceļu mēs pārlikām tikai par nelielu daļu vairāk apmēram um, mazāk nekā uz ceļu pārvadātie. Tātad mums vēl jāstrādā pie šī mērķa. Šeit uh, vēlos arī parlamentāriešiem sniegt palīdzīgu roku komisijai un pieprasīt attiecīgas prasības. Runājot par drošības nosacījumiem, vienmēr mēs esam norādījuši ar pirkstu un pieprasījuši, lai tiek uzlaboti drošības pasākumi. Vai nu tas ir dažādos satiksmes uh, jomās. Uh, kā, piemēram, aviācijā pay-to-fly sistēmas vai šie pārkāpumi attiecībā uz braukšanas un atpūtas laikiem. Pie visiem šiem aspektiem mums vēl ir jāturpina darbs, un noslēgumā vēlos pateikties jums, komisārs Kundze, attiecībā uz jūsu stingro viedokli, attiecībā uz vācu uh, ceļu uh, nodokli kravas automašīnām. Es domāju, ka mēs kopīgi panāksim risinājums. Lielas paldies! Uh, now, uh, Jacqueline... Tagad uh, Žaklīns Fosters kundz vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties uh, referentam Vīmam Vanderkampam par lieliski paveikto smago darbu. Un no konservatīvo puses uh, mums ir jāsaka žēl, ka liela daļa jūsu oriģinālā teksta tika izmainīta. Mēs daudz ko tur atbalstījām. Un tagad ir vairākas vietas, kur man delegācija ir grūtības pieņemt. Pirmkārt, tas saistīts ar sociāliem likumiem aviācijā un uh, ceļu transportā. Tas uh, noslēgtu tirgus un būtu protekcionistiska politika. Otkārt, uh, ceļu satiksmes drošības uh, aģentūra diez vai tādas izveidošana būtu ar pievienoto vērtību. Tad nākamais punkts ir ostu direktīva, kas noteikti ietekmētu ļoti veiksmīgu Britu ostu nozari. Un noslēgumā mans kolēģis arī pieminēja Gibraltārs jautājumu. Šeit runa ir par Britu saverēno teritoriju kas ir pilnvērtīgs vienotā tirgus loceklis, un man ir jāsaka, kaut arī Spānija vēl joprojām izaicina šo suverēno valsti, nebūs šeit nekādas uh, kustības vai no nu attiecībā uz šiem īstenošanas pasākumiem, attiecībā uz vienoto debešu uh, nosacījumiem, pasažieru datiem, un tikai Visu šo iemeslu dēļ mēs arī attiecīgi rītdien balsosim, bet novērtējam jūsu paveikto, bet nevarēsim atbalstīt šo ziņojumu. Lielas paldies! Paldies! Nākamais runātājs Lopes Bermeho kundze, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī par to, ka tik lieliski un labi izrunājāt manu vārdu. Šobrīd eh, ceļu satiksme atrodas krustcelē, ņemot vērā komisijas stratēģiju šim sektoram. Prasa eh, starp modalitātes, eh, vides efektivitātes ievērošana, nepieciešamība sasaistīt ražošanu un sādāle Eiropā. Tas viss pieprasa, lai pašreizais lielo infrastruktūru modelis, lielo uzņēmumu modelis tiktu pārdomāts, ir nepieciešams pārmaiņas, ir jāievēro darbinieku pašnodarbināto tiesības un prasības, ir jānodrošina, ka tiek ievēroti atpūtas laiki, ka algas ir taisnīgas un ir jācīnās pret sociālo dempingu. Kabotāžas normu pārkāpšana, eh, laika darbi, nosūtīto darbinieku tiesību pārkāpšanas, viss ir jāņem vērā. Turklāt ir e, jāraugās, lai tiktu ievērots arī nacionālajie nolīgumi un noteikumi. Šeit runa ir par pakalpojumu sniegumu un nevar šeit vienkārši atteikties no darba tiesībām. Liels paldies! Daniela Ajuto, nākamais viena minūte. E, paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Manuprāt, Jūs eh, saistībā ar Balto grāmatu esat paveikuši lielisku darbu, taču mēs nevarēsim kā delegācija pilnvērtīgi atbalstīt šo ziņojumu. Mūsuprāt, nav pareizi, ja zināmi pasākumi tiek atbalstīti, kā Savienojums Liona Turīna, jo šis savienojums nebūs uh, saprātīgs, tādēļ mēs centāmies arī iegūt, iesniegt grozījumu priekšlikumus. Mums vienmēr jācenšas sasniegt ilgspējīgus risinājumus, runājot par vides kritērijiem un enerģētikas kritērijiem, ir jādod priekšroka dzelzceļām, nevis uh, ceļiem. Mums ir jāveicina arī car sharing uh, pasākumi, tiek mēģināts atbalstīt eh, visādus eh, sociālus pasākumus. Šeit runā arī par sociālā dempinga apkarošanu, bet tomēr varu teikt tikai to, ka neatbalstu šo ziņojumu. Ir jāsas, jāsaņem vairākas uh, pilnvaras no komisijas. Un, manuprāt, šāds ceļš nav pareizs Šeit neviens nevēlas atzīst kļūdas, tāpat kāds notiek ar eiro, ko neviens nevēlas atzīst, ka bija, tā ir neveiksme. Šeit vienkārši ar kaut kādu apsirdu politiku cenšas uh, aizbetonēt uh, bērdes. Tas ir līdzīgi kā ar alkoholiķiem, kur zina, ka viņi nomirs, bet brokstīs dzerkonjaku. Liels paldies! Nākamais runātājs Lukačievskas kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dārgie kolēģi! Transports ir ik, jebkuras eh, ekonomikas mugurkauls iekšējais tirgus nevar funkcionēt bez modernas eh, ceļu satiksmes. Ja mēs vēlamies izmainīt transporta sektoru, tad tam ir jābūt efektīvam, konkurētspējīgam, starpmodālam. Tas ir izmaiņas, kas ir nepieciešams, jo īpaši statistikas dati parāda, ka transporta tā nozīme pieaugs, pat dubultosies. Vēlos lielis, pateikties par lieliski paveikto referentu darbu. Šeit ir iekļaut ļoti daudzi būtiski komentāri par būtiskiem jautājumiem. Protams, ka šīs nav brīnums zāles, transporta sektors saskars ar daudzām problēmām. Tādēļ ziņojumā iekļautās eh, rekomendācijas būs labs pamats turpmākajam darbam. Uh, Taču vēlos paust vienu komentāru par sociālo dempingu. Ik viens runā par sociālo dempingu. Cilvēki, kas izmanto, kas strādā uh, transporta sektorā, viņiem jānodrošina cieņpilni darba apstākļi un atalgojums. Par to nav ko debatēt. Taču mēs nevaram sociālās dempinga koncepciju izmantot kā attaisnojumu, lai nepieļautu citu valstu krevas pārvadājumu uzņēmumiem piekļuvi citās dalībvalstīs. Šeit ir daudz neskaidrību un ir jāpanāk risinājumi. Tāpat mums arī ir jāuzlabo monitorings, kad runa ir par pašreizējo nosacījumu īstenošanu kravu pārvadājumu jomā. Liels paldies! Nākamā runātāja Sehmilovs kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamā komisārs kundze, cienītie kolēģi. Sākumā vēlos pateikties referentam, ēnu referentam par lieliski paveikto darbu. Kā pēdējā ziņojuma ēna referenta no 2011. gada, es piekrītu referentam. Mums ir nepieciešams radīt iekšējo tirgu satiksmē, kas izmanto pilnīgi visus transporta veidus, taču, lai tas notiktu, mums ir jāsavieno visi tīkli Eiropas Savienībā. Turklāt mums ir. Mm, jāsaskars ar divām dažādām infrastruktūras sistēmām jaunajās un vecajās dalībvalstīs. Šeit ir jāuzlabo pārobežu satiksmes savienojumi. Tāpat es atbalstu to, lai samazinās satiksmes negadījumus uh, cietušie bojāgājušie, kas tiek pieminēts arī uh, ziņojumā. Vēl šeit ir pieminēta piekļuvis publiskajiem transportam, uh, darba apstākļi šajā nozarē strādājušiem. Tas ir labs ziņojums, un es to atbalstīšu. Paldies! Uh, Paldies! Džils Seimors, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Šajā ziņojumā tiek uh, re, referents piedāvā vagoniņus izmantot kā nedārgu uh, transporta veidu. Uh, taču Lielbritānijā šāda transporta veida izveidošana izmaksātu 16 miljonus uh, gadā, un saskaroties ar krītošajiem pasažieru datiem, šis nav uh, izdevīgs risinājums. Šeit runa ir arī par attiecīgās direktīvas pārskatīšanu, un šeit runa ir tieši par dalību valstu ierobežiem, kas saistīti ar dar, ceļu satiksmes drošības pasākumiem. Uh, Šis ziņojums izaicina komisiju iejaukties dalībvalstu suverenitātei, nodrošināt nacionālos sistēmas pasažieru automašīnām. Tāpat arī piedāvā to, ka komisija ir daudz lielāka vara, lai īstenotu raitu TNT projektu. Šis ziņojums ir pilns ar pretrunām, nav balstīts uz labiem pamatiem, tādēļ aicinu jūs neatbalstīt to. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad vārds Masimiliāno Salīnī. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Jā, ja mēs paraugāmies uz balto grāmatu un kolēģa Vanda Kampa ziņojumu, rodas sajūta, ka ir patiešām veikts grūts eh, semierināšanās darbs. Domāju, ka komisārs kundze varēs izteikties par to, kas ir sasniegts. Protams, ka šeit viedokļi par to ir ārkārtīgi atšķirīgi. Parlamentā notiek tas, kam faktiski nevajadzētu notikt, proti, ka tur, kur vajadzēja samierināt, rodas vēl lielāka spriedze. Tas būtu ļoti žēl, bet komisija ļoti daudz, ko ir ieteikusi, ko mēs varam atbalstīt. Man personīgi tas šķiet svarīgi raugoties uz dzelzceļu, uz liberalizācijas jautājumiem. Jūs strādājat ar visiem šiem elementiem, kas parāda, cik svarīgi ir investēt. Eiropā nevajadzētu tik daudz strādāt pie tām jomām, kur mums jau ir labi panākumi, bet investīcijas ir eh, jāveic uh, tādās jomās, kas kalpo vidas aizsardzībai, un ar šo ziņojumu vajadzētu nodrošināt eh, un stimulēt eh, vajadzīgas eh, investīcijas, lai veicinātu mobilitāti un saprātīgu transporta politiku. Tad mūsu kontinents varētu attīstīties tādā veidā, kāda to ir pelnījis. Paldies, Salīnekungs! Agnes Jungērijus. Nākamā runātāja. Vienu minūti. Jā, paldies priekšsēdētāji. Piloti, kas ir slimi, bet vienalga lido, jo citādi nesņemt augu. Kravas mašīnu vadītāji, eh, vadītāji, kas brauc pārāk ilgas stundas, tā arī zaudē darbu uzņēmumu, kas neievēro nekādus noteikumus, jo viņi zina, ka neviens viņus nekontrolēs. Tas viss vairs nedrīkstētu notikt. Eiropā vajadzētu to visu apstādināt. Šis ziņojums ir ļoti labs un priekšlikumi ir ļoti labi. Un ļoti labi, ka kristīgie demokrāti arī to atbalsta. Viņas varēja pārliecināt, ka tam jāsniedz atbalsts, tādēļ vēlos teikt kolēģiem Vani Kampam paldies un komisārē vajadzētu to visu atbalstīt. Komisārs šodien izteica savu politisko gribu, un es domāju, ka ir pienācis laiks rīkoties ambiciozi un eh, ar konkrētiem priekšlikumiem jānovērš eh, sociālie trūkumi. Paldies! Paldies! Tagad vārds Žažam Baham. Lūdzu. Cienējamo komisārs kundze. Cienējamā kolēģe, vispirms gribētu izteikt paldies mūsu koordinatoram Vimam Vandekampam. Viņam ir izdevies gan īstermiņā, gan vidē termiņā, gan ilgtermiņā ieteikt pasākums. Gribētu ierobežoties uz diviem punktiem, jo man ir ļoti maz laiks runāt. Pirmkārt, par ceļu satiksmi. Mēs eh, problēmas un izaicinājumus jau kādu laiku drošības jomā, sociālajā jomā, vidas jomā un konkurencē esam. Um, darbošos veiksmīgi, mums nevajag jaunus likumus, bet kopā dalībvalstīm vajag labākus un harmonizētu ieviešanu un pastiprināts kontroles. Aģentūra, vienota atbildīgā iestāde, manuprāt, nodrošinātu uzlabojumu par dzelzceļu. Mums ar visiem mūsu spēkā esošiem līdzakļiem ir jāpabeidz 4. dzelzceļa pakete, lai pēc 20 gadiem pārstruktūrācijas dzelzceļš Eiropā varētu uh, izpildīja savu svarīgo lomu par gaisa satiksmi. Šī joma starptautiskajā konkurencē arvien vairāk eh, draudz zaudēt pamatu zem kājām. Šeit gan konkurence, gan sociālajie aspekti ir tādi, ka tie ir steidzami jārisina. Komisārs Kunze, jūs pēc vairākiem stagnācijas gadiem, kas bija izraisījies jūsu priekšgājēju dēļ, Jums tagad ir jārīkojas aktīvi, jo ekonomikai un darba vietām tas ļoti svarīgi, un to gaida arī pilsoņi Eiropā. Paldies deputātu kungam. Tagad Dēdas Klūnas kundze. Um, thank you. Paldies. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. Paldies, ka atnācāt šodien pie mums. Un paldies arī Vanda Kampa kungam par to, ko viņš ir sasnācis par līdzsvaru aktu, kas ir un arī savu veidu kompromisu šeit ir panākt. Cerams, ka to, tas vairākosies ar labiem panākumiem rīt. Tur ir ņemts vērā ļoti nopietnas transporta problēmas un, piemēram, darbvietu radīšanā. Rad un arī perifēra reģiona iesaistē, bet arī mūsu diskusija centrā ir jābūt patērētājiem pakalpojuma ceļošie pasažieri un arī uzņēmē darbība, kas ir atkarīga no transporta infrastruktūras. Mums ir eh, tam jāpievērš uzmanību. Tātad visi aviācijas jautājumi, ceturtā pakete, kas būs šī gada beigās pieņemta, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, lai mēs atzītu, ka tas viss ir jā, jāmēra ar globālo mērauklu, un tas ir jārisina. Jo gan uzņēmē darbībā, gan pasažieriem, kas eh, ceļo arī ārpus Eiropas, Āzija, ASV, eh, Austrālija, tam visam ir jābūt konkurences spējīgam, un mums ir jā, jāatklāj dialogs. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs eh, uzsāktu šādas sarunas arī par aviācijas nolīkumu. Uh, Tas ir eh, tas, kas eh, pagaidām eh, neļauj pēc tiem veiksmīgi darboties. Mūsu aviokompānijām mums ir jārisina šī situācija. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais runātājs ir Klaudija Madera Kerjāra. Obrigada, Sr. Presidente. Senhor... Despriekšsēdētāji. Komisārs kundze, cienējamie kolēģi, mēs esam ļoti tālu no tā, lai mums būtu vienots transporta tīkls Eiropā, bet mēs to veidojam. Tādēļ es gribētu teikt paldies kolēģim, referentam, arī ēnu referentiem. Ir vairākas norādes arī uz jūras transportu un nepieciešamība stiprināt ostas Eiropas Savienībā, parāda, ka mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai izmantotu šo jūras ceļu potenciālu papildus citiem transporta veidiem. Ir ļoti žēl, ka Eiropas jūras teritorijā nav ņemts vērā starptautisko organizāciju atzinumi tas var atstāt negatīvas sekas. Eiropas komisija vajadzētu izstrādāt skaidru stratēģiju, lai veidotu arī savienojamību, savienojamību starp Eiropas salām. Šeit komisija vajadzētu ņemt vērā perifēro reģionu īpašo situāciju. Šeit es domāju arī ar siltumnīcas gāžu efektu samazināšanu. To arī varat risināt šajā sakarā. Jā, Lielas paldies! Lūdzu, ievērot jums piešķirto laiku, citādi man būs jāatņem jums uh, mikrofons. Lūsija Andersons kundze. Many... Paldies! Uh, šajā ziņojumā ir uh, daudz būtiski ieteikumi, ir prasīti arī atsevišķi balsojumi par uh, ostu regulējumu, par uh, lielām uh, kravas uh, Uh, automašīnām un uh, dažiem citiem. Britu leiboristi balsos pret šiem punktiem, bet kopumā mēs šo ziņojumu atbalstām. Mēs arī atbalstām Eiropas Savienības pasākumus, lai 2050. gadam par 60% samazinātu CO2 emisijas. Tas ir svarīgs pasākums cīņā pret klimata pārmaiņām. Tāpat atbalstām ir aicinājumi veikt papildus investīcijām. Londonā, kas ir mans vēlēšana apgabals, transporta sistēma nespēja tikt līdz iedzīvotāju skaita pieaugumam. Mums problēmas ir jārisina steidzami un konsekventi. Protams, privātam sektoram ir sava loma spēlējama, bet mums ir nepieciešams arī lielas publiskās investīcijas transporta nozarē. Paldies! Οι μεταφορές είναι καθοριστικής σημασίας για... Marijas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Transportam ir liela nozīme ekonomikas izaugsmas nodrošināšana Eiropā. Mums ir jāaizsargā vide un jādomā par pasažieru uh, E, interesēm. Transporta nozare rada 25% e, siltumnīcas gāzu izmešu un ir otrajā vietā aiz enerģētikas nozares. Mums ir nepieciešams atbalstīt dzelzceļa attīstību, tāpat ir jāuzlabo infrastruktūra, lai salabotu, e, samazinātu satiksmes negadījumu skaitu. Uh, Eiropas Savienībā jāatbalsta jūras transports, lai nodrošinātu, ka arī cilvēkiem, kas dzīvo uz salām, ir nodrošināta piekļuve sauszemei. Uh, Barandīks kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, uh, komisārs kundze vēlos pateikties uh, referentam par ieguldīto darbu. Eiropas Savienībā ir nepieciešams attīstīts uh, intermodāls transports un jānodrošina transporta nozares ilgtspējība. Šobrīd transporta izmaksas ir 1% no IKP un nacionālo interešu aizsardzība ir tas iemesls, kādēļ nav iespējams ieviest vienotas Eiropas normas un veicināt konkurētspēju šajā sektorā Eiropā. Mums ir jāievēro izvirzītie mērķi, jādomā par visiem transporta lietotēm, arī ar personām ar ierobežotu mobilitāti, jāaizsargā pasažieru tiesības, mums ir jābūt līderiem tehnoloģijas ziņā un jāuzlabo pakalpojumu kvalitāte un tāpat mums ir jāvēršās pret klimata pārmaiņām. Vārds tālāk Katerina Kovačnai. Paldies! Uh, vēlos pateikt uh, referentam, es kā vides komitejas uh, Eh, koordinātori atbalstu ierosinājumus par resursu efektīvu izmantošanu, ir labāk jāizmanto pašreizējās jaudas. Referents eh, arī norāda, ka saskaņā ar šī baltās grāmatas mērķiem uh, ir nepietiekam nodrošināts, uh, pub, nodrošināt publiskā transporta attīstību. Ir jādomā arī par velotransporta attīstību, par to, kā labāk nodrošināt pakalpojumus gados veciem cilvēkiem. Un uh, es uh, iestājos arī par uh, šīm investīcijām, par to, ka jāizmanto Eiropas fondu līdzekļi, lai attīstītu transporta infrastruktūru un lai uh, veidot starp savienojumus Eiropā, pievienojot uh, vidus Eiropas valsts uh, pārējiem transporta tīklam. Dīters Koks, komisārs Kondze, transporta sektoram ir tieši ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi. Ekonomika, vide, klimats, veselība, sociālai aspekti, turisms un daudz kas vēl vairāk. Un uh, tomēr tā, tā nozīme netiek pietiekami novērtēta. Pasākumi, ko mēs šodien veicam, tiem ir tieši ietekme uz mūsu pilsoņu dzīves kvalitāti, un tāda būs arī nākotnē. Tādēļ arī uh, aktuālās situācijas pārskats un arī note, notiek, kā ir jārīkojies attiecībā uz ilgspējīgu mobilitāti un veidot vienotu Eiropas transporta telpu. Tam ir milzīgu nozīmi. Vim, paldies tev par tavu darbu. Dažā punktos eh, eh, varētu vēl būt tālējošāks. Šeit, piemēram, tāds kā tāds eh, salīmēts tepiģis ar šīm nodevu sistēmām. To vajadzētu vienādot. Transporta sistēmas drošība, tas ir centrālais punkts, tas ir ļoti patīkami, tas iepriecina, bet eh, kaut ir daudz panākumus, tomēr vajadzīgi konkrēti mērķi. Tam pieder arī stratēģija, lai samazinātu ievainoto skaitu satiksmē, tāpat arī Eiropas Savienības uh, harmonizēta uh, sistēma par alkoholu sastāvu asinīs. Paldies! Danke sehr! Liels paldies! Tagad vārds Inesai Ajālai Senderai. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam, kurš ir eh, darījis visu iespējamo, organizējot darbu pie šā eh, ziņojuma. Diemžēl um, bojā gājušo skaits uz ceļiem pieaug un krīze ietekmē arī infrastruktūras attīstību. Gaidām tagad priekšlikumus no komisijas. Mēs uzskatām, ka uh, strateģisko investīciju fonds un um, Eiropas Savienošanas instruments ir būtiski transporta attīstībai. Tāpat jādomā, kā cīnīties pret terorismu. Mēs zinām, kas ir noticis Parīzē, Londonā. Madridē šajā jomā. Un ir jādomā arī par darba apstākļu uzlabošanu nozares darbiniekiem un kas notiek Eiropā, ir daudz jauniešu bez darba, bet tāpat laikā trūksta uh, transporta vadītāju. Ir jārada tādi apstākļi, lai transporta nozare kļūtu pievilcīga arī jaunajiem bezdarbniekiem. Tāpat uh, ir jādomā arī par budžetu. Ir nepieciešams atbilstošs finansējums visiem minētajiem pasākumiem. Un uh, es gribu uh, komisārs kundze, lai e, komisija pierāda, ka minētie divi uh, instrumenti ir vienlīdz svarīgi transporta nozarei. Un tagad Eiropas komisijas vārdā uzstāsies komisāra Būls. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Uh, pateicos par jūsu ļoti e, liederīgiem, vērtīgiem komentāriem un ierosinājumiem, ko mēs noteikti ņemsim vērā. Mēs ņemsim e, vērā jūsu ziņojumu, kad mēs e, strādāsim pie uh, ieviešu jāpabeidz līdz šā gada beigām. Uh, Mēs visi atzīstam transporta nozāras nozīmi darba vietu radīšanai un uh, mūsu līdera lomai globālā mērogā. Uh, ir uh, pabeigtas uh, sabiedriskās konsultācijas ar ieinteresētām personām, un šis mēs uh, uh, šobrīd izvērtējam, kas ir īstenots uh, no šīs 2011. gada Baltās grāmatas. Tas nav tāds piln, visaptverošs izvērtējums. Mēs uh, noskaidrojam, kas ir paveikts, kas ir novecojis, jo ir mainīsies arī politiskā ainava, bet tomēr pamatnostādne šai baltai grāmatai joprojām ir Uh, aktuālas un tās tiek īstenotas. Mums priecē, ka jūs piekrītat šādai pieejai. Un vēlreiz noslēgumā vēlos pateikties referentam Vande Kampam un parlamentam, kurš uzņēmies šo iniciatīvu. Kā jau nosaukumā iesākumā norādīju, mēs piekrītam šīm pamatnostādēm, mēs dzirdam jūsu aicinājumus rīkoties, tas mums patīk, un tagad vienosimies par tām iniciatīvām, kas ir jāīsteno, lai sasniegtu reālu progresu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad vārds mūsu referentam Vimam Vande Kampam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties komisāras kundzei uh, un viņas darbiniekiem, un pateikties arī kolēģiem, kuri šo vakar izteica komentārus, un arī tiem, kuri izteica kritiku. Diemžēl Fosters kundze jau ir atstājusi zāli, bet es pilnībā saprotu viņas šovakar teikto, un mēs centīsimies to ņemt vērā turpmākajā darbā. Rezultāts būtībā ir tāds, ka šis starposmu pārskats uh, tiks ņemts vērā, un mans uzdevums turpmāko gadu laikā ir sekot tam, lai šeit uzskaitītie pasākumi tiešām tiktu īstenoti jo ir jāpanāk līdzsvars starp no vienas puses mazākam regulējumam, bet nodroš, jānodrošina ir lielāka ilgtspējība, bet mēs nedrīkstam upurēt sociālos apstākļus, un tas ir liels izaicinājums turpmāko uh, gadu laikā, kas jāizteno, un transports ir ļoti būtisks